Der Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamie kolēģi, prezidents ir ieradies šeit laikā, pulkstens trijos. Iespējams, ka sāksim. Es redzu arī komisāru Žaka Barokungu. Sveicināts, komisāra kungs, jūs esat arī Eiropas komisijas priekšsādātāja vietnieka amatā. Un eh, cerams, ka ieradīsies arī padomas pārstāvi. Un mēs atsākam mūsu pēcpusdienas sēdi. Mēs esam visiem izplatījuši vakardienas eh, sēdes protokolu, vai ir kādas piebildes, komentāri, iebildes. Ja nē, tad uzskatām vakardienas protokolu par pieņēmtu. Patreiz mums būs padoms un komisijas paziņojumi iespējamā cipa veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus, kā arī Guantanamo ieslodzīto pārmitināšana. Un tagad eh, padoms vārdā mēs eh, dzirdēsim Aleksandru Vonderskungu.